Cari kolēģi. Godātie kolēģi. Nu, diemžēl ar skumjām jau atkal šī plenārsēde jāsāk ar bēdu, bēdīgu vēsti, pieminot starptautiskā terorismu upurus. Tā kļūst par tādu ļoti bēdīgu